man jums jāsniedz īsts paziņojums. Dāmas un kungi, šajās minūtēs sāsinās situācija Alžīrijā un dramatiski sāsinās. Alžīrijas armija to vietu, kur uh, bruņota islāma teroristu grupa Amina Ase uh, tur uh, ap, aizturētus Eiropas ķīlniekus, to tagad ir aplēnkus, es to asi nosodu. Lielbritānijas pilsonis ir nogalināts Un Eiropas parlamenta vārdā es gribētu izteikt eh, gan viņa ģimenei, gan eh, Lielbritānijas valdībai līdzjūtību un arī pārējo eh, ķīlnieku ģimenēm gribu izteikt līdzjūtību. Tie ir gan uh, ārvalstu, gan arī Alžīrijas pilsoņi, kas tur tiek turēti kā ķīnieki. Mēs uzticamies Alžīrijas iestādēm, ka tās darīs visu iespējamo, lai atbrīvotu ķīlniekus. Uh, uzbrukums Alžīrijas eh, teritorijā tomēr eh, parāda, cik eh, Sahela reģionā ir dramatiska situācija. Apdraudējums no teroristu puses šajā reģionā ir tiešām visur esošs, un tas ir apdraudējums ne tikai šim reģionam, bet arī Eiropas Savienībai, un tas ir reāls un nopietns apdraudējums, kas apdraud mieru visā vidusjūras reģionā. Eiropas parlamenta vārdā gribētu paust cerību, uh, ka šis uh, konflikts tiks atrisināts uh, mierīgi un bez bojāgājušajiem. Dāmas un kungi, es ziņoju par procedūru saskaņā